Labrīt, godātie kolēģi, sanāksme ir uzsākusies. Pirmais darba kārtības punkts mums šodien ir balsošana par pieprasījumiem rīkot steidzamu apspriešanu. Saskaņā ar 154. reglamentu pantu esam saņēmuši trīs pieprasījumus balsot uh, Pirmo saņēmām no Zilsaimniecības komitejas, un tie, tas ir saistībā ar noteikumiem, kur saistīta ar Eiropas jūrlietu un zivniecības fondu sakarā apvienotās karalists izstāšanos no Savienības. Saskaņā ar reglamentu viens runātājs, kas atbalsta šādu pieprasījumu, viens kas pret, un abiem došu tad attiecīgi vārdu. Kurš vēlas zālē iz, uzstāties un izteikties par labu šim pieprasījumam? Šķiet, ka neviens to nevēlas darīt. Nu labi, tad vienkārši balsosim par šo pieprasījumu. Kas ir par? Pret? Atturs? Pieņemts. Līdzam rītdien, 13. martā, notiks attiecīga balsāš, balsošana. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir šodien, 2013. Nākamais pieprasījums arī dzen saņems no Zilsaimniecības komitejas Un tas tur tiek runāts par zvejas kuģu zvejas atļaujām apvienotās karalas ūdeņos un apvienotās karalistas zvejas kuģu sievietes darbībām Eiropas Savienības ūdeņos. Līdzīgi kā iepriekš, vai kāds vēlas aizstāvēt eh, šo pieprasījumu? Vai kāds vēlas izteikties? Nē. Tad kurš ir par? Pret? Atturas? Pieņemts. Arī šis Mm, arī par šo priekšlikumu notiks rīt balsošana, un attiecīgi grozījuma iesniegšanas termiņš ir šodien 13.00. Trešais pieprasījums saņemts no Transporta un Turismu komitejas. Tur runājam par dažiem dzelzceļu un drošības savienojumības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalīstas izstāšanos no Eiropas, Savienībās, no Eiropas Savienības. Arī šajā gadījumā, līdzīgi kā iepriekš, vai kāds vēlas izteikties? Nē. Nevēlas taču neviens izteikties, ja? Tad, tad kurš ir par? Pret? Atturas? Pieņemts. Un arī šajā gadījumā līdz ar to par šo pieprasījumu rītdien notiks balsojums, un šodien līdz 13. ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Tālāk gribu jūs informēt, ka politiskās grupas ir piekritušas balsojumu par uh, rezolūciju par uh, ārkārtas situāciju Venecuēlā, kas saistīta ar um, augstās pārstāvis paziņojumu, pārlikt uz nākamo daļējo plenāru sesiju. Vai ir kādi iebildumi? Nē, ļoti labi, tad šāda veida darba kārtības izmaiņas ir apstiprināts. Nākamais darba kārtības punkts ir padoms un komisijas paziņojumi dzimumu līdzsvars, izvirdot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā. Vispirmām kārtām padomas vārdā došu vārdu Čiotas kundzei lūdzu. Ah, oh, plaka. <laughs> Priekšsādātājs. Gribētu lūgt tos visus, kas šo tālāko diskusiju uzklausīt nevēlas, tūlīt pat steidzami un klusītēm pamest zāli. Ferkovštāt kungs, Bulman kungs, jums nevajadzētu šeit risināt zālē tagad sarunas. Herr Kollege Schwab. Kolēģi Švāb. Niște fotografii o să obținem de la domnul care ne face așa. Un vēlreiz, kolēģi. Kolēģi. So, Godātie kolēģi no Piecu zvaigžņu kustības, arī jūs lūdzu atstāt zāli, ja nevēlaties klausīties diskusijās. So. Nu un tā tad. Nu tad beidzot varam ķerties vārdu priekšādātāji. Priekšādātāji, godātie deputāti. Pirmām kārtām gribu teikt paldies priekšādātam Tajānī par viņa sagatavoto vēstuli, ko padomu saņēma pagājušu nedēļu. Par jums apliecināt, ka esam apņēmības pilni veicināt dzimumu līdzsvaru Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums un dzimumu līdzsvars um, svarīgāko amatu ieņemšanā dažādos um, finanšu struktūros ir ārkārtīgi svarīgs jautājums arī padomē. Tajā pašā laikā atlases procedūra pamatojas uz noteikumiem, kas mums visiem jārespektē Padome ir vienmēr rīkojusies atbilstīgi un arī turpinās rīkoties atbilstīgi visa veida noteikumiem, ES tiesību aktiem, um, kurās runāts par tās lomu šādās atlases procedūrās. Es turklāt gribētu cerēt, ka arī visas pārējās iestādes, kas ir iesaistītas juridiskajā ietvarā šos iestāšanos procesos, darīs visu iespējamo, lai veicinātu dzimumu līdzsvaru. Ņemot vērā šo papildu informāciju, bija pārsteigta, ka Eiropas parlaments šo jautājumu piemin konkrēti tieši attiecībā uz padomi. Priekšādātāja Tajānī vēstulē runāts par tiesību aktiem, ar ko regulēti am, atsiesāšana amatos trijos, trijās struktūrās. Šajās trīs, stru, šīs trīs struktūras ir pirmām kārtām vienotās uzraudzības mehānisma valde, banku. Mm, iestādes um, grupa un vienotā noregulējuma valde. Gribētu precizēt, ka padome nav iesaistīta uh, īsā kandidātu atlases sarakstu izstrādē un arī dzen neizvēlas e, šos gala kandidātus tālākam balsojumam. Šo īsāko atlases sarakstu, piemēram, vienotā noregulējuma valdes gadījumā iesniedz komisija. Kandidāti uz vienotā pāraudzības mehānisma valdi savukārt ir uh, Eiropas centrālās bankas atbildība. Līdz ar to abos šajos gadījumos uh, Eiropas parlaments ir tas, kurš lem par to, cik veiksmīgi ir eh, kandidāti un kurš ir uzvarējis. Padomas loma šajā gadījumā ir ierobežota. Tā tikai of, eh, formāli apstiprina parlamenta atlases rezultātus. Kas attiecas uz kandidātu iecelšanu Eiropas banku iestādē, uh, šeit padomēji vispār nav nekāda loma spēlējama. Tālāk, kas attiecas uz eh, kandidātu atlasi ECB mm, izpildu valdē, šajā gadījumā padomē patiešām ir loma spēlējama atlases procedūrā. Var jums apliecināt, ka mēs eh, uzsveram to, cik svarīgs ir dzimu līdzsvars katrā mm, atlases procedūrā un aicinām dalībvalstis nakt klajā ar kandidātēm sievietēm. Gribētu paļauties uz to, ka visas es iestādes, kas ir iesaistīti šo kandidātu sarakstu izstrādē un kandidātu atlasē, ievēro un pilnībā respektē dzimumu līdzsvaru principu, un ka šīs iestādes turpinās to darīt arī nākotnē kā padomas prezidentūra Rumānija turpinās veicināt arī Eiropas līmenī šo ļoti svarīgo dzimumu līdzsvaru principu un īstenos pēc iespējas plašākas debatas par to, kā virzīties uz priekšu arī likumdošanas jomā, ja tīpaši tajā brīdī, kad risinās sarunas par, piemēram, sievietēm un valdes locekļiem. Ir jau gūts svarīgs progress šajā jomā un tas nācis kā rezultāts eh, konsekventiem centieniem gan no padomas, gan parlamentu puses attiecībā, piemēram, uz eh, darba un privātās dzīves līdzsvaru direktīvu, par ko mums izdevies sarunas noslēgt. Esmu apņēmības pilni dot savu ieguldījumu dzimumu līdzsvaru principu sistematizēšanā un iestrādāšanā es darba kārtībā, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināta vienlīdzīga un taisnīga attieksme sabiedrībā un darba tirgu par sievietēm un vīriešiem. Paldies par uzmanību! Lielas paldies, Čiots kundze. Tālāk komisijas vārdā došu vārdu komisārai Juravai. Lūdzu. Priekšādētāji, godātie deputāti, komisijas vārdā un tostarp arī vicepriekšādātāja Dombrovska un Moskavīsī vārdā, kas šobrīd šo ir Briselē, Ekofin padomē, vēlos jums teikt paldies par šo iespēju apmainīties ar viedokļiem par dzimumu līdzsvaru jautājumu ES ekonomikas un monetārā lietu jomā. Uh, struktūru kandidātu amatos. Gribu atsaukties šeit uz priekšādātāja Tajānī vēstuli. Pirmām kārtām gribu uzsvērt, ka šī komisija ir pilnībā mm, apņēmības pilni ievērot dzimumu līdzsvaru princis, un to ir mm, apliecinājusi īstenojot konkrētas darbības. 39,6% vidēju un vecākā ierēģņa amata ieņēmēji šobrīd ir sievietes. Uh, Tas ir pieaugums salīdzinot ar 30% 2014. gada novembrī. Šis rādītājs attiecībā uz ģenerāldirektoriem sīvietēm arī ir pieaudzis par no, 4, no 14% uz 30%, no 5 uz 12 sievietēm. Savukārt ģenerāldirektora vietnieču skaits ir pieaudzis no 8% uz 42%, respektīvi sākotnēji bija 3 sievietes un tagad to ir 20 šādos amatos. Mēs turklāt piekrītām, ka ievietēm, sievietēm pilnīgi noteikti ir nepietiekama pārstāvība dažādi veidi izpildu amatos, piemēram, banku un finanšu pakalpojumu jomā. Sievietes šeit veido tikai aptuveni 15% no kopējiem amatu ieņēmējiem privātā jomā. Uh, Šī nepietiekamā sieviešu pārstāvība turklāt novērojama arī valsts sektora struktūrās šajā sektorā, šajā jomā. Sievietes reti, kad veido vairāk par 30% no šādu pārvaldošu struktūru daļas um, Nacionālajās centrālajās bankās. Līdzīgi pārstāv, līdzīgs pārstāvības trūkums novērojums arī dažāda veida ES aģentūra izpildu funkcijās un tam līdzīgi. Vidēji šeit ir apmēram 4 līdz 5 reizes vairāk vīriešu kandidātu nekā kandidāšu sieviešu. Konkrētos gadījumos, par ko jūs apspriežat šobrīd, vēlos uzsvērt, ka tas izriet no 283. pānta otrā apakšpunkta līgumā par ES darbību. Respektīvi, komisijai nav nekāda loma spēlējama jaunu šāda veida izpildu struktūru locekļu iecelšanā, piemēram, ECB kontekstā, kas attiec uz ES banku iestādi. Eiropas komisijas joma ir ierobežota, tā tikai palīdz uh, uzraugu valdei um, izvēlēties priekšādātāju EBA kas attiec uz vienoto noregulējumu valdi, ko šobrīd vada sieviete, komisija savukārt eh, ir ar atbildību uh, piedāvāt Eiropas parlamentam sarakstu ar kandidātiem šai priekšādātāju, priekšādātāju amatu un citu valdes locekļu amatiem saskaņā ar atbilstīgo regulu, ar ko tiek izveidota valda šāda veida kandidātu iecelšana jābalsta uz, e, no, uz nopelniem, uz karjeras punktiem, uz viņu kvalifikāciju un atbilstīgajām zināšanām šajā jomā. Turklāt saskaņā ar 56 pāntu sesto apakšpunktu šajā pašā regulā šādiem kandidātiem jātop izvēlētiem pamatojoties uz atklātiem uh, atlases procedūras kritērijiem, kuru kontekstā tiek ievērota arī dzimumu līdzsvar principi, uh, ekspertīze un tā tālāk komisija atbalsta sievietes, kurām ir atbilstīga kvalifikācija, to ceļā uz šāda veida augstu amatu ieņemšanu. Mēs to ņemam vērā un pilnīgi noteikti respektējam visu veidu juridiskās prasības attiecībā uz atlases procedūru. Un arī Eiropas parlamentu esam vienmēr informējuši visa veida, viso, visos posmos šai atlases procesā, kas attiecas uz Eiropas banku iestādes eh, priekšādātāju un eh, vienotā noregulējuma valdes locekļa eh, amata kandidātiem vairāki kandidāti, to starp arī kandidātas sievietes vietas nespēja izturēt attiecīgo um, prasību mērķi, respektīvi viņiem nebija atbilstīgās minimālās obligātās eh, pieredzes vadošos amatos. Mēs ar nepacietību gaidām iespēju turpināt sadarbību ar šo parlamentu pie šī ļoti svarīgā jautājuma. Tajos gadījumos, kad komisijai ir spēlējama kāda loma šai procesā, komisija pilnīgi noteikti turpinās ļoti uzmanīgi sekot līdz dzimumu līdzsvaru jautājumam, gatavojot tādus kandidātu sarakstus finanšu amatiem, kas būtu eh, saskaņā ar šo principu. Paldies par uzmanību! Lielas paldies komisārs kundzei. Un tālāk uz pusotru minūti kolēģi Estere Delange lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Esmu burtiski ieskrējusi no pašai zālē, mazliet uh, aizālsusies. Jāsaka, dzirdēju tikai pusi no tā, kas nu pat tika teikts. Uh, bet klausījos gan jūsos arī tiešādē ceļā uz šajien. Un jāsaka, tas kavējos tāpēc, ka man bija jānokārto kāda lieta pa telefonu ar mana dēla skolu, un tas arī sievietēm parasti ir tas sarežģītākais - apvienot šo privāto dzīvi ar darba dzīvi. Šeit mēs nerunājam par, tikai par šo aizberga redzamo daļu, par šīm trijām konkrētajām amatām, kas tiek apspriesti. Mēs runājam par šo visu plašo jomu. Nu, piemēram, ja mēs runājam šeit par, uh, uh, ja, piemēram, kāda Itālijas delegācija izvirza kandidātus, viena no sievietēm ir sieviete, divi pārējie ir vīrieši, tad tādā gadījumā skaidri zinām, ka svinēs nepietiek atbilstīgs dzimuma līdzsvaru princips ievērots, jo, nu, tad, kad politiskajām partijām šis princips nav īsti ērts, tad tās to neizmanto. Un tie, kas šajās debatēs uzstāsies pēc manis, es domāju, viens otrs eh, par to visu runās. Ehm, un, kom, un ar, kur tad, ar ko tad mums visu tas jāsāk? Komisija jau pareizi teica. Viena lieta ir šīs eh, mm, šī augsto amatu ieņēmēji, un kā komisija teica, procentāli sieviešu eh, tur ir maz, tās nav pietiekami daudz pārstāvētas. Un tas attiecas uz uzņēmēju darbību un banku jomu arī dalību valstīs. Un tas, protams, ir saistīts tieši ar to, ka trūkst iespējas atbilstīgi salāgot privāto dzīvi un profesionālo dzīvi. Kā tas var būt, ka 5, 6, 7 gadīgi bērni, tad, kad viņiem, piemēram, skolā prasa par, eh, nu, ko, lai viņi tad faktiski uzzīmētu kādu profesijas pārstāvu, piemēram, astronautu, ugunsdzēsēju un tā tālāk. Visi šie bērni uzzīmē šajos, amat, šajos amatošais profesijās uh, vīrieti un nevis, piemēram, astronautu sievieti vai astronauti ugun, vai sievieti ugunsdzēsēji. Nu, tāpēc mums bērniem jau no pašas bērna kājas jāmāca šīs dzimuma līdztiesības principus. Tur mums jāsāk. Paldies, nākamā runātāja kolēģi Mercedes Breso lūdzu. Eh, grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Uh, ah, nu pat saņēmām atgādinājumus uh, Eh, arī par procedūru ir paredzēts balsojums. Jāsaka gan, ka problēma ir krietni vien sarežģītāka nekā tiek eh, ierosināts un arī ne, sarežģītāka nekā pieminēja varbūt komisāre. Mēs runājam par to, ka sievietes ir nepietiekami pārstāvētas visās vadošajās jomās, visos līmeņos, jo īpaši privātos uzņēmumos, jo īpaši banko un finanšu iestādēs. Uh, Eh, bet jāsaka, ka banku un finanšu iestādēs situācija ir pat vēl uztraucošāka. Kā lai cīnāmies pret šādu tendenci? Ja nav kandidāšu, ko lai dara? Ir jānodrošina tas, ka ir pienācīgs skaits ar kandidātiem, lai sievietēm būtu vieglāk virzīt savu karjeru uz priekšu, jo īpaši šādās institūcijās. Mums ir jāsaka jaunām sievietēm, ka jā, jūs varat mācīties ekonomiku, jūs varat uh, veidot savu karjeru šajā jomā. ja viņām tiek norādīts, ka ekonomiskās jomas profesijas ir neperspektīvas viņām, tad arī pienācīgu kandidāšu skaitu nekad neiegūsim. Komisārs kundze, es domāju, ka ir jābeidz skaisti runāt, ir aktīvi jāaicina dalību valstis veicināt tehniskās, ekonomiskās uh, profesijas sieviešu vidū, lai būtu pienācīgs kandidāšu skaits šajās jomās. Paldies, un tagad vārds Trebēsijas kundzēm. Paldies priekšsēdātājiem! Vācijas reģionālajā zemē Brandenburgā tika pieņemts lēmums tas, ka uh, <clears throat> parlamentā ir jābūt līdzsvaram, un iemesls ir tāds, ka parlamentā ir jābūt vienalīdzīgam skaitam ar sievietēm un vīriešiem, jo tas atspoguļo arī situāciju sabiedrībā. Uh, arī 50% no vēlētājiem ir sievietes. Un izaicinājums šajā jomā ir tāds, ka sieviešu procentuālā pārstāvniecība politikā ir krietni vien mazāka nekā sabiedrībā kopumā. Bieži vien sieviešu nav vairāk kā 15 vai 20 procenti tikai politikā. Un uh, vai tiešām šāda pārstāvniecība ir taisnīga. Un uh, mums ir jādomā, ko mēs varam darīt, lai uh, nākotnē situācija uzlabotos. Ir jāņem vērā arī tas, lai reliģiskās uh, visas. Uh, Uh, reliģijas visas būtu pārstāvētas, uh, lai, vis, lai visi sabiedrības līdzekļi, locekļi tiktu līdzvērtīgi pār, pārstāvēti arī cilvēki ar invaliditāti un tā tālāk. Un Te izskanēja aicinājums, ka ir jāizvēlās labākie kandidāti, lai šos amatus ieņemtu cilvēki, kuriem ir vislabākās kvalifikācijas, kuri ir vislabāk piemēroti konkrēta amata izpildēji, neatkarīgi no dzimuma. Es pati esmu celtniecības inženiere. Tagad es uzsāku savas studijas. Um, Eh, sievietes bija tikai 15% no studējošajiem, un pēc 30 gadiem situācija nekāda nav mainījusies. Vēl joprojām pastāv šīs atšķirības. Paldies Trebesijas kundzei, un tagad vārds Torvalds kungam. Paldies, prieksēdētāja kungs. Mēs dzirdējām, ko teica kā padoma, tā arī komisija, un parastie iemesli, kāpēc tā ir un ne savādāk. Uh, Varbūt, ka mēs tā koncentrēt runājot, varētu, pat, varētu teikt, ka tas ir nāzes ar diviem asmeņiem. Tātad, ja mēs uzmanīgi ieklausāmies problēmas aprakstā, tad pavisam īsi to var teikt tā. Tāpēc, ka sievietēm nav pietiekamas zināšanas, tāpēc tās arī neuzkāpa karjeras kāpnēm. Un eh, tas ir līdzīgs izskaidrojums kā lidostā. Tā tad, vai tad tas ir paskaidrojums, ka lidmašīna ir nokavējusies, tāpēc, ka tā ir nokavējusies? Un tāpat mēs runājam arī par vienlīdzības jautājumiem. Bet uh, mūsu smadzenes atšķiras sievietēm un vīriešiem. Mans uh, eh, kolēģis parasti saka, ja vīrietis domā, tā tad jau šis ja. Mēs domājam savādāk nekā sievietes. Un to mēs uh, redzējām arī 8. gada krīzes sakarā. Lielās bankas to e, vadībā sēdēja tikai un vienīgi vīrieši, un tāpēc arī pieņemtie lēmumi bija nepareizi. Es uzskatu, ka arī banku valdībā ir jāsēž vairāk sievietēm. Paldies Tārvalda kungam, tagad viena minūte Gigolda kungam. Paldies priekšsēdētāji! Jaunie priekšlikumi no komisijas un padomas jau par šiem galīgajiem izvēles sarakstiem, vadošajiem amatiem, ekonomikas, monetāro lietu jomā, manuprāt, novēloti. Tas, ka vēl joprojām ir tāda vīriešu dominance, ir nepieņemami 21. gadsimtā. Arī tādi izteikumi, ka uh, sievietes un vīrieši ir kaut kādā veidā atšķirīgi, manuprāt, nav pieņemami. Sievietes gadiem ir strādājuši visdažādākajās jomās, arī zizā, zinātnē viņas ir pelnījušas, lai viņām tiktu piešķirtas vienlīdzīgas iespējas. Jautājums ir to, cik ilgi mēs vēl turpināsim pasīvi novērot šo šādu situāciju. Es uzskatu, ka mums uh, ir. Uh, Uh, jādom, jādomā, jārīkojas, mums jāgaida, kad saņemsim priekšlikumus no komisijas, no uh, padomes par to, kā lai mēs mainītu pastāvošo situāciju. Paldies Gigolds kungam un tagad vārds Maties kundzēm. Paldies priekšsēdētājiem. Cimumu līdztiesība ir viena no pamattiesībām, bet uh, ekonomikas un monetāro lietu jomā šķiet, ka tā tas vēl nav. Sievietes tiek pabīdītas maliņā šajā jomā. Uh, regulē, jāsaka, ka uh, situācija arī Eiropas Savienības institūcijās ir apbēdinoša, tikai 20% sieviešu vadošajos amatos. Uh, jāsaka, ka komisija nevar atteikties no atbildības. Komisija ir tā, kas. Uh, uh, aktīvi iesaistās lēmumu pieņemšanā, un amatos ir, tiek apstiprinātas ļoti maz sievietes. Mums Mūsu sabiedrībā ir sievietes ar specializētām ziņā, zināšanām, un viņu neiecelšana šajos amatos ir patiešām apkaunojoša mūsu sabiedrībai. Mūsu, mums ir jāuzņemās pa atbildības daļa mums visiem. Paldies Matiesas kundzei un tagad Tornāno kundze, divi ar pus minūtes. Paldies, prieksēdētāja kungs! 26. februārī Ekona komitejā notika, ap, vi, notika viedokļa apmaiņa ar uh, personāla daļas vadītāju Eiropas centrālajā bankā un eh, citu starpā eh, tika eh, izvirzīts arī kandidāts vienotās rezolūcijas mehānismam, kā bieži sievietes nav pietiekami pārstāvētas banku pakalpojumu un finanšu sfēras vadošajos amatos. Un tas jau nav nemaz tik pārsteidzoši ja ņem vērā, ka arī Eiropas institūcijās tikai 38% vadošo amatu ir sieviešu rokās. Mēs eh, varam par to diskutēt, debatēt. Citi teiks, ka tā ir cīņa ar vēdzirnamām, un iespējams, ka tā arī ir, jo neko lielu mēs neesam panākuši. Jo eh, Briselē komisijā no uh, 13 uh, Eiropas komisijas priekšsēdētājiem uh, Neviena nav bijusi sieviete, neviena sieviete nestāvēja pie Eiropas Savienības dibināšanas šūpuļa. Un eh, arī eh, parlamenta priekšsēdētāja amatā sieviešu nav daudz, vai tiešām ir tik grūti atrast kompetences sievietes. Nedomāju. Es domāju, ka tas ir speciāli, un to mēs redzam vislabākajā piemērā arī Eiropas Savienības vadošajos amatos. Junkers runājot. <clears throat> runājot Eh, ar preses pārstāvjiem bužināja matus savai preses sekretārai. Vai tas tiešām ir sievietes, eh, vai tā tiešām ir attieksme pret sievieti, kādu īsteno Junkera komisija? Tas, ka vienlīdzība starp eh, vīriešiem un sievietēm ir ierakstīta daudzos dibināšanas līgumos, neko nenozīmē. Uh, Mēs pirms daudziem gadu desmitiem ierakstījām vienlīdzīgas algas principu, un tomēr tās, tas ir palicis tikai deklaratīvā eh, līmenī, un neko konkrēti panākuši mēs neesam. Paldies Dornāno kundzei, un tagad Sašniers kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, šķiet, ka mēs atkal pievēršamies šīs institūcijas jājiem zirdziņam, dzimumu līdztiesībai, bet šķiet, ka esat pilnībā attālināti no realitātes. Pat mazam bērnam ir lielāka izpratne nekā uh, šī parlamenta locekļiem ir pietiekami daudz pierādījumu, ka gluži vienkārši nepietiek sieviešu, kas varētu ieņemt šos amatus, bet jūs visu laiku atkārtojat, jā, ka sievietes to var darīt, ka viņām to vajadzētu darīt. Jūs domājat, ka jūs zināt labāk nekā pašas sievietes, jūs vēlties viņas piespiest īstenot savu absurdo vīziju par sievietēm, kādām viņām vajadzētu būt. Jūs atkārtojat, ka jūs runājat puses elektorāta vārdā, nu un tad Mūsu sabiedrībā arī ir mazgadīgas personas, kuri nav pārstāvēti parlamentā. Vecums viņiem vēl nav tāds, lai viņi varētu balsot. Nu, un tad, vai tas nozīmē, ka mēs pret viņiem izvēršam kaut kādu diskrimināciju, vai mums tagad vajadzētu izvērtēt līdzsvaru starp vīriešiem un sievietēm arī tulku un šoferu starpā. Varbūt vajadzētu vairāk šoferis sievietes un. A, uh, vīriešus tulkus. Kolēģi, vai jūs uh, pieņemsiet uh, jautājumu no? Kolēģis Sošņets. Vortmana. Vautmans kundzes. Dankjewel, meneer de voorzitter. Ik denk dat alle vrouwen hier. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka visas sievietes šajā zālē. Uh, ir sašutušas, ir absolūti, nepie, absolūti nepieņemama, ka jūs šodien paziņojat, ka šim parlamentam trūkst inteliģences. Ir Atvainojiet, zilās kartītes jautājums nav attieksmes paušanai, tas ir jautājumu uzdošanai. Un, ja 25 sekundžu laikā jūs nesat nonākusi līdz jautājumam, tad man arī zūd cerība, ka šis jautājums tiks uzdots. Zilās kartītes jautājumam ir 30 sekundes. Es esmu ļoti liberāls, bet lūdzu atcerieties, ka zilā kartītes procedūra paredzēta jautājumam, nevis paziņojumam. Pavisam īsi, lūdzu, uzdodiet savu jautājumu. Mikrofonu lūdzu. Okay. Kan u alsjeblieft uw statement herhalen dat. Vai jūs varētu vēlreiz atkārtot to, ko jūs teicāt savā uzstāšanās laikā? Jūs uzskatāt, ka sievietes ir mazāk piemērotas konkrētiem amatiem, vai es jūs tiešām pareizi sapratu? Nie powiedziałem, że w parlamencie brakuje inteligencji, tylko rozsądku. Nie wiem, jak, jak było z tłumaczeniem. Es nerunāju par to, ka trūkst inteliģences šajā zālē. Es teicu, ka šeit pietrūkst varbūt tādas saprātīgas domāšanas. Ir skaidrs, ka sievietes ir piemērotas labāk vieniem amatiem un vīrieši citiem. Piemēram, tulki lielākā daļa ir sievietes. Viņas ir labāk piemērotas šim darbam. Tajā pašā laikā ir šoferi, kas ir vairāk nodarbināti kā šoferi. Varbūt vīri, vīrieši ir labāk piemēroti šim darbam. Sievietēm, vīriešiem ir dažādi talanti. Lūdzu, to akceptēsim. Jā, paldies. Jā. Runājot par šo dzimumu līdztiesības jautājumu, es pieļaušu zilās kartītes jautājumu, bet es varbūt nebiju tik strikts attiecībā uz zilās kartītes laika ierobežojumu. Uh, Bet tā tad Delangas kundzes ziņā es arī biju pielaidīgāks runāšanas laikā, bet domāju, ka mums ir jāatgriežas pie disciplīnas un tagad vārds Fērbera kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, mēs tagad runājam par dzimumu līdzsvara trūkumu, izvirzot kandidātu samata Eiropas Savienības ekonomikas un monetāro lietu jautājumu, un tas nav nekāds noslēpums. Uh, Šī, šis līdzsvara trunkums eh, Eiropas Savienības līmenī ir tādēļ, ka arī nacionālajā līmenī eh, pastāv šāds eh, dzimumu līdzsvara trūkums vadošajos amatos. Gluži vienkārši netiek piedāvāts pienācīgi daudz kandidāšu šiem amatiem, tādēļ es vēršos pie nacionālajām iestādēm, lai situācija mainītos. Mums arī šī diskusija mums ir ļoti nepieciešama, bet man ļoti uztrauc pašlaik notiekošā diskusija. Šeit pārstāvētajām delegācijām ir bijušas iespējas nominēt kandidātes vadošiem amatiem, un šīs delegācijas, kas tagad ir ļoti sašutušas, izšķirošos lēmumos ir nobalsojušas par vīriešiem. Uh, Un pēc tam ir rakstītas arī vēstules un ēpasti, kuros ir norādīts, ka viens kandidāts ir kvalificēts, otrs ir sieviete, un es nekad dzīvē neesmu redzējis tik lielu diskrimināciju, tādēļ es aicinu visus kolēģus un kolēģus. Tad, kad mums ir pastāv, patstāv iespēja iecelt sievieti kādā amatā, lūdzu to arī darīsim, un tad ne, neturpināsim šādas bezjēdzīgas diskusijas plenārsesijā. Paldies! Ferbera kungam. Vai jūs vēlaties uzdot jautājumu Ferbera kungam, vai tas ir jautājums uh, Salšnersa kungam? Atvainojiet, vai tas ir jautājums Ferbera kungam, vai tas ir uh, Salšnersa kungam? Nē, tad es to nevaru akceptēt. Tagad vārds Beres kundzei. Merci. Paldies, prieksēdētāja kungs. Ir pagājis gandrīz gads 8. martā Eh, institūciju pārstāvi rakstīja eh, par vienu nomināciju centrālās bankas valdībā, un tad eh, parlaments sagatavoja īso sarakstu, tātad sarakstu, kurā būtu trīs vārdi, kurā būtu vienlādi pārstāvētas sievietes un vīrieši. Tas bija viens no priekšlikumiem, un tas bija lūgums padomai un komisijai eh, veicināt eh, dzimumu līdztiesību. Vai jūs uzskat, neuzskatiet, ka eh, jūsu loma nav pietiekami spēcīga, bet pat, patreizējā situācija nav pieņemama? Nav pieņemams, ka finanšu institūcijās uh, Tieši tāpat kā citās institūcijās nav respektēta dzimuma līdztiesība. To mēs redzam komisijā. Es domāju, ka jums vajadzētu atbalstīt ideju, ka nākamajā sasaukumā ikviena no dalību valstīm komisāra amatam izvirza vienu vīrieti un vienu sievieti, jo tikai tā mēs varam nodrošināt, ka nākamajā komisijā būs vienādi pārstāvētas sievietes un vīrieši. Ja mēs tiešām runājam par īso sarakstu, kurā būtu vienādi pārstāvēti abi dzimumi, tad tā tam tur ir arī jābūt. Šobrīd eh, šķiet, ka ETP um, eh, izvirza uh, prasības arī mūsu politiskajam spēkam par vienlīdzību. Mums ir vienādas iespējas, bet tas nenozīmē, ka vienmēr ir jāiz, amatā ir jāieceļ sieviete. Es eh, esmu novērojusi sekojošo. Politiska apsvērumu dēļ ETP izvirza uh, vien, izvirza vienam amatam vadošajās institūcijās tikai savu apsvērumu vadīta. Nāk tā tad. Uh, lūdzu, izrādiet izpratni, tie runātāji, kas pārkāp savrunāšanas laiku, vairs nav laika uzdot zilās kartītes jautājumu. Tagad Pietrovskij kungam jautājums. Painstvo. Paldies, prieksēdētāji kungs, godātie kolēģi. Šodien runājot par dzimumu līdz, līdztiesību ļoti svarīgiem amatiem Eiropas monetārajā savienībā, parlamentam ir jāapstiprina šie trīs kandidāti tā saucamajā īsajā sarakstā. Mana grupa ECR iestājas par dzimumu vienlīdzību un tomēr mēs vēlamies, lai līdzsvars būtu ievērots arī geogrāfiski. Visi kandidāti nāk no tā saucamajām vecajām dalību valstīm, kamēr Centrāla un Austruma Eiropa nav pārstāvēta vispār. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šādiem amatiem kandidātu mūsu valstīs ir pietiekami. Protams, ka kandidātam ir jābūt eh, ar pietiekamu kvalifikāciju. Un es nedomāju, ka dzimumam būtu jābūt vienīgajam kritērijam, kas tiek ņemts vērā kandidātu izvirzīšanas un izvēles procesā. Eiropas eh, komisijā ir 28 komisāri, 19 vīrieši un 9 sievietes. Līdz ar to par kādu dzimumu līdztiesību mēs runājam. Jau komisijā pašā dzimuma līdztiesība nav ievērota, un varbūt runājot par dzimumu līdzsvaru, komisijai vispirms vajadzētu sakārtot pašiem savu sētu. Tagad eh, Intvalds kundzei vienu minūti lūdzu. Yes, uh... Paldies, paldies, prieksēdētāja kungs. Sožņieca kungs, eh, mums neatstāja vairs nekādas šaubas, kāpēc mēs nedrīkstam ļaut tikai un vienīgi vīriešiem pārvaldīt šo pasauli. Jau daudzus gadus mēs runājam par vienu un to pašu un izmantojam tos pašus argumentus. Proti, labi, šoreiz, lai vīrietim tiek šis amats, bet nākamreiz, nākamreiz jau rīt, rīt, rīt šo amatu ieņems sieviete. Man šie argumenti ir apnikuši, tie vairs neiztur kritiku un neiet runa par to, ka sievietes ir labāks par vīriešiem vai vīrieši labāk par sievietēm. Visiem ir skaidrs, ka, un tas ir pierādīts statistiski, ka e, jauktas komandas, kurās ir vienādi pārstāvēt abi dzimumi, labāk, gūs labākus panākumus ik visās dzīves jomās. Uh, Kāpēc mēs nevaram to pašu ievērot arī finanšu sektorā? Mēs dzirdējām, ka vairāki kolēģi saka, jā, bet eh, nav pietiekami daudz kvalificētu, augstu kvalificētu sieviešu. Beidzat ņirgāties pāri par 500 miljoniem dzīvo Eiropas Savienībā un jūs apgalvojiet, ka nav pietiekama kvalificēta. Runātāji tiek pārtraukti. Priekšsēdētājs paldies, Infelds kundze. Tagad dodu vārdu frau kollegin in 't veld herr kollege ferber äh, ihre. in 't veldes kundze jā, jūsu ļoti kaismīgie izteicieni ir ļoti interesanti, bet jā, tam vairs nav nekādas jēgas, mikrofons izslēgts, arī tulku jūs vairs nedzird. Un tagad nākamā runātājs Skots Keito kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kāpēc ekonomikā dominē vīrieši? Uh, Varbūt, eh, ka eh, tas ir saistīts ar to, ka vairums eh, pasaules aktīvi ir vīriešu rokās. Piemēram, astoņiem vīriešiem pasaulē pieder tikpat daudz kapitāla kā pusē pasaules iedzīvotāju kopā. Uh, Kad sievietes tiek laistas, ko nolem, tad tās nāk ar jaunu rakursu skatīties. Un es uzskatu, ka um, sievietēm ir jābūt tādām pašām tiesībām arī ekonomikā kā citur. Uh, Es e, esmu pati studējusi ekonomiku, un man ir apnicis klausīties, ka sievietēm tūlīt, tūlīt būs iespēja lemt ekonomikā. Tā ir liekulība. Es e, nevienu brīdi nekavētos e, ieņemt vadošas amatus ekonomiskās institūcijās, ja man to kāds piedāvātu. Paldies, Skot Kato kundzei, un tagad pusotra minūte Viegas kundzei vārds lūdzu. Paldies! Šeit eh, mēs sastopamies ar divām problēmām. Vispirms, eh, dzimuma līdzsvars, kur šobrīd netiek eh, realizēts uzraudzības iestādēs, nedz arī ECB, bet šo institūciju demokrātiskā atskaitspēja aģentūras, citu starpā arī ECB, tām ir jābūt eh, neitrālām, bet eh, tomēr šajās institūcijās ir sakoncentrēta vara. Tās eh, spēja ietekmēt lēmumus. Un Eiropas parlamenta loma izvirzot kandidātus nedrīkst būt tāda situācija, kad demokrātiskie principi tiek pārkāpti. Šie te īsie saraksti vai saraksti vispār, vai e, šajos sarakstos ir kāds sievietes vārds vai nē, šos sarakstus sagatavojot, e, tie bieži vien neatbilst pat e, mūsu pašu izvirzītajiem principiem. Tas nav akceptējams. Uh, un e, tomēr e, tas parāda institūciju pretiesisko dabu, jo nedomāju, ka ir tāda īsta griba to sakāt. Vielen Dank, Herr Kollege Viegas. Es folgt nun für eineinhalb Minuten Frau Kollegin Estarasch Ferragut. E, nākamais, nākamais Taras Ferragut kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs. Eiropas centrālā banka un veselu virkni citu iestāžu. Visi izvirzītie kandidāti arī vienotajam uzraudzības mehānismam ir skaidrs, ka varas struktūrās nav dzimumu līdzsvara un īpaši akūti tas ir redzams finanšu nozarē un bankās. Viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām ir dzimuma līdztiesība. Bet vai tas tiešām tiek īstenots? Tas pats attiecas arī uz cilvēktiesību īstenošanu. Un uh, mums ir jācīnas pret stereotipiem jācīnas nepārtraukti, un tikai tā mums izdosies panākt vienlīdzīgu sabiedrību, kurā visiem būs iespējas attīstīties. Paldies, kolēģi! Vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu? Pitē, kolēģis Sošņers. No Sošņers kunga, lūdzu. E, dysponujemy na youtube statystykami e, co kto ogląda i można łatwo sprawdzić że e, widownia. ja paskatāmies youtube jūs redzat arī skatījumu statistiku un pavisam skaidri varat redzēt ka ir nelielas politiskas filmiņas video kurus kuru skatītāji 80% ap apjo, apjomā ir vīrieši. Un tas jau nav tāpēc, ka ļaunais, sliktais sošņets aizliedz sievietēm to skatīties. Tas ir tādēļ, ka sievietes neinteresē šī tēma. Kā jūs viņas pārliecinātu tomēr paskatīties šos video? Kolēģi Sošņets, tas nu nebija nekāds jautājums. Było pytanie, zapytałem, co pani zamierza zrobić. Kā nu ne? Tas bija jautājums, saka Sošņērts kungs. Ko tad jūs darīsiet, ņemot vērā, ka sievietes nemaz nevēlas skatīties politiskas filmas YouTube? Kā tad jūs viņus piespiedīsiet to darīt? Lūdzu. Jā, senor prezidente, es una vergüenza, ka. Lielas paldies, atbild runātāji. Vienkārši skandalozi, ka jūs vispār esat šeit, šajā parlamentā, un parlaments taču pārstāv visu šo iestāžu vērtības, kā jūs te varat sēdēt, es nezinu. Lielas paldies, godātā kolēģi Esteras Fergut. Tālāk uz vienu minūtu kolēģi Toja lūdzu. Priekšsādātāji. Es pat negribu laiku tērēt um, savā runas laikā um, attiecībā uz šo iepriekšējo runātāju, bet man tiešām vienkārši apkaunojoši liekas tas, ka viņš šādas lietas var um, izteikt šeit parlamentā. Tā ir mums visiem briesmīga sakāve. Šeit sasaukuma noslēgumā parādās tieši tādi paši izteikumi um, parlamentam. Um, jā, tepat nu, atgriežos pie temata. Skumji, ka mēs atkal prasam no padomas kaut kādu reakciju. Padoma nāk klajā ar tiem pašiem aizbildinājumiem, nekas iestāžu struktūrās un uh, dzimumu līdzsvarā nemainās. Uh, Un šis princips faktiski e, tiek tikai un apspriests. Vairāk šeit mēs runājam taču par sabiedrības interesēm. Es nedomāju, ka te tiek parādīta patiešām labā griba. Mēs arī neprasām nekādu labo gribu, mēs vēlamies konkrētu rīcību, apņēmību. Prasām, lai tiktu pieprasīts tas, ka sieviešu loma šais iestādēs tiek palielināta. Ir kāda organizācija Itālijā, kas veikusi pētījumu, kas liecina, pamatoties uz zinātniskiem faktiem, ka sieviešu līdzdalība dažādu veidu administratīvās valdēs, valdēs pa, uzlabo šādu struktūru spēju pratoties dažādām krīzēm. Paldies, priekšādātājs turpina tālāk uz vienu minūti. Deputāts Urtasuns lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Iesākumā gribētu vienkārši nosodīt to, ko nu pat dzirdēju. Te kungs teica, ka sievietes esot labākas tulces un sliktāki šoferi. Tas ir vienkārši absurdi. Ar šādu veidu izteicieniem mums šeit parlamentā jāstas, jāsastopas kauns finanšu iestādes Eiropā nevar nodot tikai un vienīgi vīriešu rokās. Tas ir nepareizi. Sīvietēm jābūt ECB valdē, Ir taču ļoti svarīgs, ļoti svarīgs kolēģis, eh, kas strādāja šai samatos, un tagad tās aizstāts ar vīriešiem. Tas nav atbilstīgi. Būtu labāk, ja komisija nosūtītu mums visu šādu struktūru, kabinetu sastāvu un eh, parūpātos, lai tur būtu dzimuma līdzsvars. Piedzīvojam globalizāciju. Sīvietes taču ir emancipētas. Parlamentiem ir jāizteno savas tiesības, savas pilnvars un jāpārliecinās, ka tiešām tiek nodrošināts šis dzimuma līdzsvars un mums galu galā tad jābūt tiesībām iesniegt citus priekšlikumus, ja tas jums nepatīk. Uh, Urtas un kungs, liels paldies jums, Sošņērts kungs. Uh, Nu, nu, jāsaka, jūs jau vienreiz mēģinājāt izmantot ļaunprātīgi šo zilās kartītes procedūru, un es jums vairs nedošu vārdu. Nākamā runātāja - Pietikainens kundze. Pietikainens kundze, lūdzu, nākamā. Jā, parlamentam ir savs sakāmais, lai finanšu institūciju vadībās būtu pietiekami daudz sievietes. Un katru reizi, kā jau šeit izskanēja, mēs dzirdam, nākamreiz būs eh, labāk. Uh, Nav jau jautājums par to, ka meitenēm nav pietiekami daudz izglītības un ka sievietes nevēlētos eh, strādāt atbildīgos finanšu amatos. Jautājums ir vairāk par to, vai mēs ņemam vērā to, ka sievietēm šobrīd ceļš ir slēgts un vai mēs piedāvājam uh, sievietēm vienādas iespējas reālajā dzīvē. Un jautājums nav tikai par dzimumu vienlīdzību. Jautājums ir par kvalitāti. Vai mēs tiešām pusi no Eiropas Savienības iedzīvotāju talantiem un prasmēm atstājam novārtā? Un eh, kā jau eh, parlaments izvirziet, izvirzot komisāru kandidātus, būtu ļoti labi, lai katra dalība valsts izvirzot kandidātus nāktu klajā ar vienu sieviešu un vienu vīriešu kandidātu. Lielas paldies pietikainas kundzei. Nākamais runātājs uz vienu minūti - kolēģi Blinkevičūta lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji! Ceturtdien būs balsojums par šo kandidātu apstiprināšanu vai noraidīšanu šādos ļoti svarīgos postiņos ekonomikas un monetāro lietu struktūrās ES. Visi parlamentam liktie priekšā kandidāti ir vīrieši. Sievietes netiek pietiekami pārstāvētas banku un finanšu iestādēs. Tikai 15%, kā jau tika teikts, kolēģi, vienkārši nu, grūti noticēt, ka šai 21. gadsimtā mums joprojām jācīnās par sieviešu pārstāvību un jāturpina atgādināt, ka viens no ES pamatprincipiem ir dzimuma līdztiesībām, ka tas jāīsteno arī tajos brīžos, kad veidojam, piemēram, mēs iestāžu un dažādu to struktūru valdes un administratīvos paneļus. Šis princips taču ierakstīts ne tik vien līgumos, bet tas ir paredzēts arī vismaz trīs regulās, kur tiek definēta ES finanšu iestāžu darbība. Tad kā var būt tā, ka Eiropas Savienība nerespektē pati sevis pieņemtos tiesību aktus? Eiropas parlaments pieprasa, lai dzimumu līdztiesības princips tiktu ievērots arī citās iestādēs. Lies paldies, kolēģi! Tālāk nonākam pie brīvā mikrofona procedūras, un pirmais uzstāsies deputāts Fārija. Lūdzu. Obrigāt, senhor prezident. Priekšādātāji, liels paldies. Pirmām kārtām vēlos nosodīt to, ko teica Sašņērts kungs. Viņa vārdus šeit parlamentā tādā formā nedrīkstētu pieļaut. Tālāk runājot par dzimumu līdzsvaru dažādās struktūrās paužu nožālu par to, ka šie trīs kandidāti, par ko mums jāsniedz savus apstiprinājumus, attiecīgajās struktūrās ir vīrieši. Mēs vēlamies aizstāvēt līdztiesību un dzimumu līdzsvaru Eiropas Savienībā, bet kā tad to varam darīt, ja mēs šīs vērtības neatspoguļojam arī savās struktūrās? Tādā veidā mēs burtiski veicinam šo vīriešu kultu. Uh, un izliekamies, ka šie vīrieši ir vienīgie pietiekami kvalificēti šiem amatiem, bet es domāju, ka tas nav atbilstīgi. Kā tad tas nākas, ka vienmēr šais, kan šais kandidātu vietās ir tikai vīrieši? Kāpēc joprojām ir tā, ka sieviete, kas ir vadošā pozīcijā, tiek kaut kādā veidā uzskatīta par nepilnvērtīgu? Nē, mums ir jāpiedāvo vienāds iespējas visiem, un gribētu aicināt arī ekonu komitejas pārstāvis un dalību valstis vairāk izvirzīt kandidātu sievietes šādiem svarīgiem amatiem. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk kolēģi Grapīni uz vienu minūtu lūdzu. Priekšsādātāji, paldies! Komisārs Kunze! Nu, debats par šo tēmu jau nenorisinās pirmoreiz par dzimumu līdzsvaru. Dzimumu līdzsvars tāpat laikā ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tas nevar būt tikai un vienīgi tāds. Uh, tāds sauklis. Nē, mums jāatzīst arī visiem, ka mums visiem šeit jāuzņemas atbildība. Kas ir tas, kas izvirsa komisāru amatu kandidāts? Jūs runājāt, ka ir tikai astoņas komisāras, bet kas tad šos kandidāts izvirda dalībvalstis? Tad griežamies tālāk pie nākamā jautājuma, pie izglītības procesa šajā gadsimtā. Mums še, arī šeit parlamentā ir tādi vīrieši, kas nemaz nav tik labi izglītoti un nemaz tik labi nepārzīm dzimumu līdztiesības principus. Tad viņiem šeit nevajadzētu būt. Parlamentam, komisijai un padomē savā darbībā vajadzētu varētu izrādīt krietni labāku pārskatāmību un arī labo gribu izvirzot sievietes svarīgiem amatiem. Tas ir jautājums arī, piemēram, par vicepriekšādātājiem tepat parlamentā. Dalību valstīm arī dzen jāuzņems uz saviem pleciem šī atbildība un jāizvirza kandidātas sievietes, jo mums taču ir tiesība akti, kas paredz dzimumu līdztiesību, lī, dzimumu līdzsvaru. Cik daudz, piemēram, e, valstu centrālajās bankās um, pārvaldnieces un pārvaldnieku vietnieces ir sievietes? Nē, šis princips ir jāiedzīvina praksē. Lielas paldies Grapīnī kundzei. Tālāk Bilbao Brandiks kundze lūdzu. Gracias, presidente, komisārija. Que... Priekšsādātāji, paldies. Šī amatu kandidāta ekonomikas iestādēs Eiropas Savienībā skaidru un gaišu parāda, ka mēs nebūtu neieklausāmies balsīs, kas skaidri un gaiši izskanēja 8. martā. Katru gadu šai dienā eh, arī tad, kad runājam, piemēram, par monetārām lietām un svinam, piemēram, eiro gada dienu, dzirdam tikai un vienīgi vīriešu balss. Mēs ignorējam talantu, zaudējam tās iespējas, iespējam zaudējam izcilas eh, kandidātas šiem amatiem, ja neizvirzām sievietes. Mums ir jātic viņām, mums viņas ir jāizvirs, un tāpēc mums šie konkrētie kandidāti būtu jānoblaķē. 8. martā uh, Eh, saņēmu uz savu telefonu kādu ainu, kas faktiski eh, izsaka visu. Tur bija teikts, domājiet par šo eh, karjeras taku kā par tādu vieglatlētikas treku. Vairāk šķēršļu tiek likti priekšā tieši sievietēm. Un mūsu sprints nekad nav bez šķēršļiem sievietēm. Mums vienmēr ir jādomā par ģimeni, par bērniem. Vīriešiem tas nereti nav jādara. Paldies! Nākamais runātājs. Um... Lielas paldies! Es pilnībā esmu pārliecināts, ka sievietes ir tikpat spējīgas, ja ne pat sven, spējīgākas par vīriešiem daudzās jomās, saka Eteriģis kungs. Un tāpat laikā šādi izturēties pret sievietēm ir visai patronizējoši. Tie ir tie paši cilvēki, kas tagad saka, lūk, mums ir vajadzīgs vairāk sieviešu kandidātu, eh, šādējādi mākslot, virzot uz priekšu sievietes. Tāpat laikā šie paši cilvēki, tais gadījumos, ka šai, ja šajās amatos būtu vairāk sieviešu, faktiski teiktu, ka, lūk, tas ir tā esot progresa uzvara, sieviešu tiesību liberalizācija. Bet tad viņi neteiktu, kur tad tādā gadījumā ir dzimuma līdzsvars, kur palikuši vīrieši. Nē, to viņi gan neteiktu. Tad kārtējo reizi tas ir tikai tāds kārtējais signāls, sakot, ka lūk, sievietes ir pietiekama labas, izglītotas un tā tālāk, lai ieņemtu vadošos amatus. Bet tāpat laikā. Uh, nevienam šeit nebūtu, nevienam jāsit uz pleca un eh, šāda, šādā veidā patronizējuši jāizturas pret sievietēm. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Jātenmēki kundze. Arvoisa. Godātais prieksēdētāja kungs. Mana kolēģe Pietekainens kundze jau pilnīgi pareizi pateica. Jautājums jau nav par to, vai Eiropā ir vai nav adekvāti izglītotu un prasmi pilnu sieviešu, kuras varētu strādāt eh, centrālajā bankā. Bet eh, varbūt, ka jautājums vairāk eh, ir par to, eh, vai kāds tiešām vēlas noliegt, ka Eiropas Savienībā trūks sieviešu, kuras varētu strādāt šajos amatos. Tomēr šķiet, ka šajā parlamentā mums ir dažādi viedokļi. Sašņērca kungs ļoti nievājoši izteicās par sievietēm, bet no otras puses ļoti labi no tāda viedokļa raugoties, ka šis viedoklis eh, parādās, jo patiesībā šāds viedoklis Eiropā ir ļoti izplatīts, jo ja tā nebūtu, tad sieviešu būtu daudz vairāk vadošajos amatos, jo kvalificētu sieviešu ir ļoti daudz, bet pat cik vīrieši kā Sešņērcka kungs nolem, tad sievietes tur nestrādā. Liels paldies, kolēģi Jetenmēkī! Līdz ar to brīvā proc mikrofona procedūra ir noslēgusies godājietie kolēģi, e, es parasti šādās debatēs tomēr neizsakos, bet šajā gadījumā tomēr vēlos ko teikt. Un vēlos arī uzsvērt, e, nevēl, neizvēloties nevienu konkrētu, protams, upuri, bet gribētu teikt, ka jā, ir jāraugās uz to, ko runājam. Man nav svarīgi, kā mani šeit sauc, teiksim, Normānijas prezidentos puses par uh, spīkeri vai par mm, priekšādātāju, priekšādātāju vietnieku angļu valodā. Uh, jāsaka, šie vārdi ir bez šīs dzimtas uh, in, nozīmes. Jo parasti, piemēram, angļu valodā man teikt vienkārši chair, nevis um, chairman vai chairwoman, tātad priekšādātājs vai priekšādātāja. Bet jāsaka, reizēm valoda ir kļuvusi tik bezpersoniski, ka mēs faktiski tagad priekšādātāju angliski saucam vienkārši par krēslu, tātad par chair, un tas, manuprāt, ir, nu, mazliet jau pat trakt. Es saku, nevienu kolēģi šeit nevēlu saukt, nevēlu saukt vārdā, bet es domāju, ka, eh, nu, par to mums jādomā. Jurovs kundze, lūdzu jums. Es nevēlētos eh, kļūdīties godāšos par priekšsādātāju kungu, cienījamie deputāti, paldies par ļoti interesanto diskusiju. Es gribētu vēl pievienot pāris komentārus. Mums ir ļoti, mums jau pietiek labu, kvalificētu sieviešu vadošiem amatiem šajās institūcijās. Varbūt varam runāt par kaut kādu līdzsvara trūkumu informācijas tehnoloģiju jokām, bet finanšu un ekonomikas jomā mums ir ļoti daudz kvalificētu sieviešu. 62% no universitāšu absolventu